protokolu mēs varam apstiprināt. Pēc Pītera Maka un Glenis Vilmotas demisijas parlaments eh, paziņo, ka eh, ar 1. septembri un 3. oktobri attiecīgi izveidojas vakances un tiek attiecīgi informētas nacionālās iestādes pēc uh, Marijas Gabrielas nozīmēšanas par Eiropas komisijas locekli un Herberts Rauls ir nozīmēts kā reģionālās uh, eh, Ziemeļvestvāls uh, eh, pavalsts uh, valdības dalībnieku un tā kā Ildiko Galpēc uh, kļūst par uh, tiesas locekli, uh, parlaments uh, paziņo par uh, šīm uh, vakancēm attiecīgajos datumos un attiecīgi informē nacionālās kompetentās iestādes. Pēc Luisa Alio ievēlēšanu par Francijas parlamentu locekli parlaments uh, konstatē uh, šīs vakances uh, rašanos 21. jūlijā 2017. gadā. Maltas republikas valdība, apvienotās karalists un Francijas valdības ir paziņojuši par Francijas Zamit Dīmeha, Denis Ratke, Jonatan Bulok, Frans Žemē un Barones Nošē Parai attiecīgi 24. jūlijā, 24. jūnijā, 1. augustā un 21. jūlijā un 8. septembrī. Eh, un eh, attiecīgi tiek aizstāti ar eh, Komodika Čija, Helberts Royals, Helmers un Luis Alies un Donkon Kungs. Un mēs laipni sveicam šos jaunos kolēģus parlamentā un vēlam viņiem veiksmīgu.